delegāciju no īrijas baznīcas padomas, kas pārstāv gan īrijas salas ziemeļus un diemeļus, un viesos šodien pārstāv dažās kon kristīgās konfesijas šeit pie mums Briselē. Nu, tas ir tikai tīra sakritība, ka tieši es esmu šeit kā priekšsēdētāja šajā sēdē, bet man tiešām patīk šāda skaista sakritība. Uh, Un eh, viņi ir ieradušies ar Tīrijas baznīcas padomas delegāciju, lai risinātu dialogu ar eh, komisiju un parlamentu, ar Eiropas tādu iestādēm, kāds ir noteikts Eiropas līgumā, un reiz arī atgādinātu par Eiropas svarīgo lomu īrijas miera procesā. Un uh, baznīca arī šeit spēlēs nozīmīgu lomu, un arī Eiropas parlaments to ir atbalstījis. Un arī tieši pirms pāris nedēļām mums bija šī izstāde, kas uz uh, tām atklāja vēlreiz šī miera procesa virzību īrijā. Jūsu vizīti nāk īstā laikā, un es vēlos arī lūgt jūs nodot sveiciens no Eiropas parlamenta un aplieciniet mums viņu, mūsu cieņu un atbalstu jums šajā sarežģītā laikā. Tālāk paziņojums. Sorin Mojša kungs ir izstājies no sociāldemokrātu grupas sākot ar 22. novembri un līdz ar to ir iestājies Eiropas tautas partijas grupā sākot no 29. novembra. Nākamais paziņojums. Juridisko lietu komiteja.